runa ir par virzības plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem. Došu vārdu mm, Buzeka kungam. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundz, eh, ko eh, cienījamā vicepriekšsēdētājs kundze, komisijas vicepriekšsēdētājs kundze. Um, pienācis diena, kad mēs varam uzlabot mūsu ekonomikas situāciju. Mums jābūt pietiekami ambicioziem, mēs vēlamies plaukstošu ekonomiku, mums jāsargā arī mūsu vērtības, privātās sfēras, datu aizsardzības aspekti šeit ir ļoti svarīgi. Bet, lai būtu vadošiem šajā jomā, mums vajadzētu nodrošināt gan privātumu, gan datu drošību. Mums jāveicina privātās investīcijas gan infrastruktūrā, gan izpētē, gan attīstībā. Trešais punkts - īstās digitālās savienības izveide ar eh, visiem no tā izrietošiem standartiem. Tad arī eh, startupu izveide plauktošās ekonomikas apstākļos. Un eh, piektais punkts būtu sabiedrības loma te visā, kas eh, sabiedrība varētu gūt labumu no tās augtiem lielajiem datiem. Mēs aicinām komisiju rīkoties attiecīgi, lai Eiropa varētu kļūt par līderi eh, big data, jeb lielo, lielo datu jomā. Es vēlos pateikties kolēģi Barbarai par um, palīdzību Paldies arī par rezolūcijas priekšlikumu sagatavošanu. Es nepieminēju arī kādu ļoti svarīgu lietu, kas, protams, ir patērētā aizsardzība un patērētā tiesības. Bet īstenībā par to vairāk atbild Inko komiteja, un es domāju, par to mēs vēl runāsim. Paldies! Thank you very much. Paldies! Jums nākamais runā, nākama runātāja ir Fordas kundze no IMCO komitejas. Paldies! Digitālā pasaule ir pasaule bez robežām. Tie veidojas, tie rodas uzreiz dažādi jautājumi par to, kā sadarboties pārobežu kontekstā. Lielie dati palīdz pārdot preces, palīdz samazināt cenas, uzlabot konkurētspēju, palīdz inovācijām. Tie ir izšķiroši, bet apstākļiem jābūt piemērotiem gan uzņēm, uzņēmumiem, gan patērētājiem. Skaidras eh, regulas noteikumi, eh, tas eh, piešķir papildu pilnvaras mūsu patērētājiem un iedrošina uzņēmējus. Piesaista investīcijas. Digitālajā pasaulē visu laiku attīstās jauni sektori, datu brokeri, uzdot jautājumus par caurskatāmību. Uh, un pārskata atbildību. Ko dara komisija šādos apstākļos? E, ja mēs vēlamies tehnoloģiskās inovācijas, mums e, tiešām tam visam jāseko līdzi, mums e, jāatsakās no atkritumiem, no liekiem atkritumiem, mums uh, Uh, jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, bet uh, tam nepieciešamas arī jaunas procedūras, publiskais iepirkums, uh, inteliģenta nodokļu politika. Mūsu komitejai šie jautājumi tika sagatavoti pagājušajā vasarā un tikai martā, šī gada martā, mēs par tiem runājam ar komisiju. Starplaikā mums ir jauni noteikumi par datu aizsardzību, bet um, Briseles pasaulē joprojām ir lielas šaubas par datiem, datu aizsardzību. Ja uh, dalībvalstis būs pārāk uh, piesardzīgas īstenojot uh, noteikumus, uh, lielie, lielo datu potenciāls netiks uh, izmantots uh, visā pilnumā. Bet, uh, protams, jābūt arī zināmiem izmantošanas kritērijiem, lai izmantošana būtu droša. Lielie dati nepieciešami visiem - patērētājiem, uzņēmējiem, zinātniekiem un pārvaldības sektoram. Tagad mums jāsāk strādāt pie konkrētām vadlīnijām. Paldies, un tagad uz jūsu jautājumiem atbildēs komisijas pārstāvs Ansipku. Paldies, priekšstādātāji, godāmie deputāti. Paldies par jautājumiem, par kuriem mēs eh, šodien runājam. Tie pierāda, ka ir nepieciešams izveidot uh, eh, Eiropai nepieciešamos eh, priekšnosacījumus, lai mēs varētu izmantot uh, un attīstīt ekonomiku, kas balstītu uz datiem. Uh, Eiropas datu ekonomika aug ātri, un mēs sagaidām, ka tā sasniegs 3% no IKP līdz 2020. gadam. Tā ir jākļūt par ķieģelīti, uz kur varētu, kas varētu, uz kur varētu balstīties mūsu ekonomika, pakalpojumi un biznesa modeļi. Nesenajā publiskajā uzklausīšanā par platformām komisija vēlējās uzlabot izpratni par datu tirgus lomu, piekļuvi datiem un brīvu datu aprit Eiropas Savienībā pilnībā. Komisija kartēs uh, esošos uh, ierobežojumus brīvai dātu apritei un izvērtēs uh, problēmas, kas saistās ar uzņēmumu piekļuvi datiem, datu izmantošanu un atkārtotu izmantošanu un īpašumtiesībām mm, datiem, kas nav personas dati. Dati ir jaunā nafta. Standarti un sadarbspēja ir um, tās jaunie cauruļvadi. Komisija strādā pie prioritāšu noteikšanas standartizācijas jomā pasākumiem būtiskajās jomās, kas ir svarīgas digitālajiem vienotajiem tirgumam un uh, mēģinam arī vadīt uh, standartizācijas organizāciju darbu. Papildus tam komisija atbalstītu mākoņu datošanas ātru izmantošanu tajās nozarēs, kur esam pārliecināti, ka mākoņu datošana var veicināt produktivitāti. Lai digitalizētu publisko administ valsts administrāciju, komisija ir uh, iecerējusi sagatavot jaunu rīcības plānu. Uh, kura ietvaros mēs mēģināsim pātrināt jaunu, inovatorisku un um, kolaboratīvu uh, struktūru īstenošanu, kas uh, uzlabos sadarbspēju un digitālos uh, valsts pakalpojumus. Efektīvs regulatīvais satvers personas datu aizsardzībai, ko papildina pārskatīta uh, Pārskatīta privātuma noteikumi, kiberaizsardzība un patērētāja aizsardzība veicinās uzticību datu ekonomikai. Uzlabojot juridisko paļāvību un nodrošinot uh, viendabīgus noteikumus, tas uh, palīdzēs arī garantēt uh, līdzvērtīgus nosacījumus uzņēmumiem konkurencē visā Eiropas Savienībā. MVU situācija ir ņemta vērā gatavojot priekšlikumus vispārējai datu aizsardzības regulai, un komisija ir ļoti rūpīgi sakojusi tam, lai mēs neradītu nepamatotu administratīvo slogu MVU. MVU varēs dot labumu no vienkāršotas regulatīvās vides, ko paredz regula, un no vienas pieturas aģentūras mehānisma kā arī nacionālajām uzraudzības iestādēm. Tomēr eh, ir jārunā ne tikai par datiem, ir nepieciešamas atbilstošas iemaņas, lai eh, datus attiecīgi varētu izmantot un dibināt jaunas uzņēmumus. Komisija ir sagatavojusi jaunu prasmi darba kārtību Eiropai 2016. gada darba programmā, lai veicinātu prasmes un kompetences, kā arī maksimizētu digitālās uh, ekonomikas radīto, radītās uh, nodarbinātības iespējas. Tālāk par datu brokerēšanu. Komisija ļoti rūpīgi seko datu tirgu un brokeru mm, attīstībai. Un, lai izvērtētu nepieciešamo politisko rīcību, mums nepieciešams labāk saprast mehānismus un ir jāatrod īstā datu cena, kā arī mehānismi, kā tie tiek pārdoti. Turklāt īpaša uzmanība jāpievērš caurskatāmībai, atbildībai un nediskriminācijas principam. Paldies! Thank you. Paldies, komisāri! Un tagad mēs sāksim diskusijas un došu vārdu Bonīkungam pusotra minūte. Priekšsādātāji, vicepriekšsādātāji, kāds ir mērķis ekonomika, kas balstīta uz datiem, var nodrošināt efektīvākus produktus, lietotājiem draudzīgus pakalpojumus un personalizētus risinājumus. Mēs varam teikt, ka uz datiem balstīta pārvaldība zinātne, pateicoties zinātniskiem algoritmiem, pilsētas, kas, viedās pilsētas, kas balstās uz datiem, medicīna, kas varētu mainīt uh, veselības aprūvi, aprūpi no reaktīvas uz eh, preventīvu. Un internets eh, visam un visiem ir vislabākās eh, iespējas, lai padarītu MVU konkurētspējīgākus, rentablākus. Bet kas mums tam ir nepieciešams? Ir nepieciešams labāks regulatīvais un neregulatīvais satvers. Jaunās tehnoloģijas prasa daudz uh, vairāk neobligātu noteikumu, jo ir nepieciešams nodrošināt elastīgumu datu apstrādē un uh, datu dalīšanai, atrisinot jautājumus, kas saistīti ar datu īpašumtiesībām. Pastāv dažādi datu veidi un iespējas tos izmantot uh, publiskiem un komerciāliem mērķiem. Ef efektīva infrastruktūra, piemēram, 5G tīkls, uh, hi kiberskaitļošanas centri un izglītība, jaunu kompetenci attīstība šajā sistēmā. Uh, standartizētu un sadarbspējīgu risinājumu izmantošanu Eiropā. Tas viss uh, rada iespējas uh, radīt uh, jaunas Eiropas konkurētspējas priekšrocības. Mums nav laika, ko zaudēt, tāpēc mēs gaidam konsekvences priekšlikums no komisijas. Paldies! Much, Bonnie. Take, uh, Paldies, Bonī kungs! Um, es nevaru mm, pieņemt uh, zilās kartītes jautājumus no tās pašas politiskās grupas. Nākamais runātājs ir Tojas kundze pusotra minūte. Paldies! Mērķis uh, at, mm, atjaunot Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi, padarīt to konkurētspējīgu, protams, ir ļoti laba iespēja, bet tas nenotiks automātiski. Ir nepieciešama Eiropas stratēģija Tas nenotiks uh, vienkārši un spontāni. Ir nepieciešams uh, panākt uh, ASV, kas ir izvirzījušies mums priekšā. Un zinām arī, ka e, ES pagaidām atpaliek lielo datu izmantošanā. Ir jādomā par sadarbspējas jautājumiem. Par saikni ar MVU par eh, pienācīgu integrāciju un sasaist ar lietišķo internetu. Buzika kungs sacīja, ka Eiropai ir jāraugās nākotnē, tai ir jābūt novatoriskai, bet tai ir jāpaliek arī pie savām vērtībām, tāpēc ir nepieciešams likumdošanas sātvers, kas uh, būtu vērsts uz nākotni. Uh, lai mēs varētu atbildēt uh, uz izaicinājumiem, ar kuriem saskārsimies, uh, risināt riskus, jo zinām, ka ar lielo datu apstrādi saistās riski. Un turklāt ne tikai datu aizsardzībā, tā ir jautājumi, kas saistās ar datu īpašumtiesībām, vesela virkne juridisku un ētisku apsvērumu, kas ir saistīti ar mūsu izpratni par demokrātiju. Uh, Tāpēc ir nepieciešams veidot šo saikni ar datu izmantošanas noteikumiem. Ir jās, jāsako, lai Eiropa pamazām virzītos priekš. Tālāk to Šenovska kungs vienu minūte. Paldies priekšsādātāji un, un komisijas vicepriekšsādātāji informācijas sistēmu nevainojama funkcionēšana ir eh, svarīga mūsu sabiedrībai. Datu apstrāde reālajā laikā pieaug, tāpēc ir nepieciešams domāt par tehnisko infrastruktūru, kas atbilst augstākajām drošības prasībām at, un eh, datu pārēdes ātrums eh, ir priekšnosacījums to izmantošanai, tāpēc ir nepieciešamas uh, tādas sistēmas, kas atbilsta mākoņu datošanas prasībām. Un skaitļošanas operāciju prasībām ir nepieciešama paralēlā datošana, matemātiskie modeļi. Tas ir Tas, ir, tas izvirza daudz prasību, tāpēc mums ir jāstrādā efektīvi un jāefektīvi jāizmanto Eiropas līdzekļi. Kalusas kundze, viena ar pusminūte. Paldies! Laiks, kas bija nepieciešams, lai šī rezolūcija nonāktu plenāra sesijā, nozīmē to, ka starplaikā mēs apstiprinājām vienotā digitālā tirgus ziņojumu, kurā ļoti skaidri norādījām, ko vēlamies panākt lielā datu jomā. Uh, Pirmkārt, parlaments ļoti skaidri prasa uzlabot biznesa vidi, lai nodrošinātu izaugsmi un inovācijas ekonomikā, kas balstītos datiem, un otrkārt, digitālā vienotā tirgus ziņojumā mēs aicinājām komisiju veikt plašu un caurskatāmu lielo datu pārskatu. Un mērķis eh, nav vienkārši mm, pasūtīt vēl vienu pētījumu, bet padomāt par to, ko ir nepieciešams darīt, lai uzlabotu iespējas izaugsmē un inovācijām, kā arī saprast un risinātu iespējamos eh, izaicinājumus. Ir būtiski radīt eh, mērogu Eiropā, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam gūt labumu no lieliem datiem. Ar to saistās divas problēmas. Pirmkārt, dāta aizsardzība un otrkārt kompetences un zināšanas. Pirmkārt, par dāta aizsardzību. Es ceru, ka šobrīd, kad ir izveid, kad drīz tiks apstiprināts dāta aizsardzības satvers, komisija nāks klajā ar iniciatīvu par brīvu dātu apriti, jo ierosi, ierobežojumi dātu apritē ir pretrunā ar vienoto tirgu un arī uz datiem balstītu tehnoloģiju mērķiem. Otrkārt, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs te nerunātu par personas datiem, jo lielie dati nav personas dati, bet gan dati lielā formātā, kas uh, uzņēmumiem ļauj nonākt uh, pie kādiem secinājumiem. Otrkārt, kā to norādīja viceprezidents, ir jārunā arī par uh, brīvi pieejamiem publiskajiem datiem un mašīnu uh, radītajiem datiem. Otrakārt ir jārunā par kompetencēm un zināšanām. Ja ir lielie dati, bet neviens nezina, kā tos izmantot, uzņēmumi nezina, uh, ko ar tiem iesākt, tad mm, tam nav nekādas jēgas, tāpēc mums, mēs ļoti gaidīsim pamata rekomendācijas šajā ziņā. Paldies, Kalasas kundze. Rapīni kundze vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Kalasas kundze, jūs atbild, pieņemsiet šo jautājumu. Grapīnī kundze, paldies priekšsādātāji. Dargā kolēģi, savā runā jūs uzdevāt vairākus jautājumus, tomēr man ir viens jautājums jums. Komisārs pieminēja, cik svarīgi ir MVU. Es jums jautātu, vai jūs uzskatāt, ka regulas, kas saistās ar lielajiem datiem, ņem vērā MVU pietiekami eh, lielā mērā? Vai, mēs, vai šeit nenotiek mēģinājumi regulēt pilnīgi visu? un līdz ar to MVU būtu jāpārņem šī regula, kas nav adresēta konkrētiem. Liels paldies par šo jautājumu! Manuprāt, tā kā Eiropas ekonomika balstās uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, to ir ārkārtīgi būtiski ņemt vērā. Un arī tad, kad mēs mēģinam apspriest regulas, uh, Mēs vienmēr um, domājam par lielajiem uzņēmumiem un būtībā veidojam regulas, kas ir piemērotas tiem, nevis mazajiem uzņēmumiem. Tāpēc tas ir jāpaturprātā visu laiku, un es ceru, ka komisija to arī darīs. Paldies. Uh, tālāk uh, Silikjotis kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Jauno datu izmantošanai par galveno mērķi būtu jāizvirza cilvēku dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošana. Diemžēl tehnoloģijas šodien tiek izmantotas, lai eh, labumu varētu gūt lielais kapitāls un eh, multinacionālie uzņēmumi, palielinot eh, peļņu, tāpēc mums par jaunu ir jādefinē savi mērķi ņemot vērā sabiedrības intereses Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta dalībvalstis, savukārt dalībvalstīm būtu jāveicina valsts subsīdijas un uh, valsts sektora investīcijas, lai pilnā mērā izmantot digitālās uh, tehnoloģijas ar mērķi veicināt uh, izpēti, inovācijas un izaugsmu. Mums ir nepieciešamas jaunas kvalitatīvas darba vietas, Mums ir jāsargā brīva piekļuve tīkliem, kam būtu jābūt bezmaksas, ir jāsargā privātie dati, kā arī patērētāji. Mums būtu jāatbalsta arī MVU, tas ir tikpat svarīgi, jo MVU tādā veidā varētu izmantot tehnoloģiju, lai nodrošinātu sev labāku pozīciju tirgu un nodrošinātu labāku piekļuvu finansējumam. Helmer kungs, vienu minūti. Priekšsādātāji Es uh, šajā parlamentā sēžu 17 gadus, un es te biju arī 2000. gada martā Lisabonas padomas laikā. Es atceros, kādu mērķi mēs izvirzījām. Mēs vēlējāmies radīt viskonkurētspējīgāko uh, un uz zināšanām balstītāko ekonomiku pasaulē līdz 2010. gadam. Un tomēr uh, šīs, septem, šīs simtgades pirmajā desmitgadē mēs redzam, ka konkurētspēja ir tikai mazinājusies. Un šeit mēs manuprāt, eh, eh, radām kaut kādus teikumus, eh, kuros vispār nav pat darbības vārdu virzība uz plaukstošu ekonomiku, kurā balstīt uz datiem. Tomēr neesam izvirzījuši arī nekādus termiņus, lai nebūtu iespējams konstatēt, kad tad um, esam izgāzušies. Un to nav iespējams panākt ar uh, smalkiem vārdiem un regulām, ir nepieciešams domāt par uh, stimuliem un šķēršļu uh, Eh, likvidēšanu, ir jāveicina brīvais uzņēmēja darbības gars, un tāpēc es aicinātu paturēt komisiju to paturēt prātā, nevis um, gatavojot uh, jaunas uh, eh, preskatīvas noteikumus, bet uh, radot jaunas iespējas. Liels paldies tālāk, Kāpelis kundze, viena ar pusminūti. Paldies, priekšsādātāji komisāri kungs, mūsu. Uh, ikdiena kļūst digitāla, neviens pakalpojums, neviens process vairs nepaliek analogs, visas patārētājs skar digitālā tirzniecība, tas skar arī lielo datu tirgu, un šī nozare mm, piedzīvo aptuveni 15% lielu izaugsmu gadā, un tas aug ātrāk nekā IKT tirgus. Uh, pakalpojumi un lietušķais internets ir eh, būtiski, būtisks pamats eh, Eiropas Savienības konkurētspējai, kur eh, es joprojām ir priekšgalā un nodrošina labākas industriālās iespējas. Datu izmantošanas iespējas ir dažādas, vai nu tā būtu jaunā IBM programmatūra, kas balstās uz lielajiem datiem un var nošķirt um, bēgļus no teroristiem. Uh, vai, piemēram, ehm, mašīnas bez vadītājiem, izmantošana vīnkopības nozarē, ņemot vērā eh, klimata un augsnes apstākļus, eh, sistēmas, kas mēra barības vielu daudzumu, eh, augsne vai, piemēram, ceturtās, pakāp, ceturtās paudzes industrija, telekomunikācijas, inteliģentās transporta sistēmas un daudz kas cits. Un cik uh, lielā mērā ir iespējams izmantot lielo datu potenciālu, ir saistīts ar investīcijām, uh, izpētē, infrastruktūrā. Uh, nepieciešams um, saprātīgs regulatīvais satvers uh, datu drošības nodrošināšanai. Tas varētu palīdzēt nodrošināt uh, nodarbinātību un uh, līdz 2020. gadam uh, palielināt uh, savu daļu IKP līdz 3%. Korvins um, Mikas kungs, paldies uh, priekšsādātāji! lasot to, ka mēs atpaliekam no citām valstīm, ka citas valstis mūs šeit apsteidz, jūs droši vien te esat domājuši ASV. Un gribēju jautāt, vai kāds par šiem jautājumiem runā parlamentos? Tas ļautu tūkstošiem uzņēmumu veidot lielos datus, bet ir zināmi noteikumi pieņemamai datu apstrādai un. Uh, ir ilūzija domāt um, to, ka uh, šeit kaut ko var izdarīt valsts. Vienmēr to ir izdarījuši privātie uzņēmumi. Dati jau nenāk no datu apkopošanas. Ik vienam ir pieeja datu bāzēm. Šie dati nāk no privātas informācijas, televīzijas, lasīšanas, datu apstrādes un jāpatur prātā, ka visa šī informācija uh, papildus lielajiem datiem ir svarīga. Mēs te sēžam savā ziloņa kaula turnī, un um, tomēr es uzskatu, ka mums uh, nevajadzētu likt šķēršļus uz, uzņēmumiem. Man liekas, ka Eiropas Savienība ir jāiznīcina. Paldies! Tūnis un Hoinsteins kundzes nav klāt, tāpēc došu vārdu Tarbēlas kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs! Uh, Mēs uh, uzskatām, ka lielie dati piedāvā gan izaugsmas iespējas, gan briesmas patērtētājiem. Ir nepieciešams uh, pievērst uzmanību trīs uzbektiem, ir kurus ir nepieciešams ņemt, lai sabalansētu intereses. Ir ārkārtīgi būtiski, lai visi uzņēmumi, gan uh, mazie un vidējie, gan lielie multinacionālie uzņēmumi varētu izmantot šo lielo datu nozars attīstību. Un tas ir jādara godīgi, lai izvairītos no monopoliem, kā tas ļoti bija bieži notiek informātikas nozarē. Lielo datu izmantošana publiskajā sfērā varētu atvieglot administratīvos procesus, izmantojot šīs iespējas, lai inovētu un padarītu valsts pārvaldi efektīvāku. Un visbeidzot pēdējais punkts - lielo datu tirgus, protams, ir izaicinājums patērētāju aizsardzības jomā, tāpēc ir nepieciešams uh, radīt leģislatīvo satveru, lai izvairītos no to, ka pilsoņu dati tiek eh, izmantoti krāpnieciskā veidā un rada tiem zaudējumus. Paldies tālāk, Šafhauzerkungs, eh, viena minūte. Dārgie kolēģi! Ar komisijas eh, metodēm, pie komisijas metodēm mēs esam pieraduši vienmēr ir kaut kādi iegūmi, par kuriem mēs sapņojam, par to, ka kaut ko darot kopā mēs uh, uzlabosim produktivitāti, veicināsim nodarbinātību, izaugsmi. Bet um, ir nepieciešama Eiropas stratēģija, uh, ir nepieciešamas autonomas platformas, kas varētu konkurēt ar Google, ar Amazon, ar Skype. Ir nepieciešama industriālā politika, lai nodrošinātu pietiekamu datu uzglabāšanas uh, kapacitātes. Mēs uh, tomēr uh, esam ļoti atvērti Amerikas uzņēmumu dominancei un uh, privātiem uzņēmumiem, kas uh, ir izveidojuši monopolu šajā nozarē. Uh, šajā jomā izēvielas ir cilvēks, tāpēc vajadzētu aizliegt izmantot uh, šo datu izmantošanu, lai tos pārdotu, jo tie nav privāts īpašums vai valsts īpašums. Tas ir uh, kolektīvs īpašums, kas piedara pilsoņiem, un uh, tas ir arī izaicinājums mūsu brīvībai. Paldies! Mr. Hokmark. Hokmark kungs. Madam Speaker, I... Cienējama priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka ir svarīgi akcentēt eh, vienu, protu uz eh, datiem balstīta ekonomika nav nekas jauns, eh, jo tās ir izmaiņas, kas jau notiek, un mūsu ekonomikas bija uz to jau bāzētas, un tas ir pamats uzplaukumam. Tāpēc nerunāsim par to, kā par kaut ko absolūti jauni. Runa ir par to, kādā veidā mums strādā strādāt tā, lai būtu labākie no labākajiem e, datu vadībā. Datas, nu, dati nozīmē zinātības un e, tie ir saistīti ar tādām inovācijām, kādas nav redzētas līdz šim nekad modernajā ekonomikā. Mums ir svarīgi aiziet <clears throat> līdz notikuma attīstībai sekojot kiberdrošībai, eh, savietojot patērētāju likumdošanu, privātuma noteikumus, autortiesības, eh, palīdzēt sabiedrībai izveidoties par stingru sabiedrību, lai tā būtu ieguvēja no piedāvātajām iespējām. Es domāju, ka ir diezgan vienkāršs ceļš kas ir ejams. Respektīvi, ja mēs gribam, mēs varam pieņemt lēmumu par to, ka mēs gribam būt vislabākie. Un kā jau Šafenhausen kungs teica, e, viņš e, domāja, ka mēs dzīvojam vēl 19. gadsimtā. Nē, tas nav 19. gadsimts. Mēs varam pieņemt lēmumus, kādā veidā strādāt tālāk, izvēlēties vislabākos materiālus, vislabāko veiktspēju un e, nodrošināt mūsu sabiedrību ar iespējami būt pašai labākai. To mums vajadzētu darīt. Paldies, cik priekšsēdētāji. Eh, Hokmārka kungs, jums ir zilā karta, ko Bruselī kungs jums rāda, lūdzu. Es gribētu uh, vērst jūs uzmanību uz to. Protams, es esmu viensprāts ar Hokmarka kunga teikto par to, ka ir jātīsta rūpniecība un tā tālāk, bet svarīgs ir Eiropas iedzīvotājs. Eiropas iedzīvotājiem savukārt datu aizsardzība ir pati svarīgākā. Mēs nedrīkstam eh, aizmirst par to, ka uh, ir jāaizsargā ne tikai uzņēmumu datus, dati, bet arī fizisko personu dati mums ir jāaizsargā piemēram bēgļu problemātika, kas mums ir pat laban. Kā mums rīkoties? Kādā veidā mums cīnīties pret krāpšanu? Un novirzam šajā te jomā. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāatrod cita pieeja lietām. Lūdzu. Paldies, saka Hokmar kungs. Es mm, augstu vērtēju šo te jautājumu, jo šajā kontekstā es varētu akcentēt vēl vienu aspektu, proti e, dati nav kaut kas e, maģisks digitāls, bet tās ir zinātības, un zinātības e, tie var izmantot ļoti ātri un vairākās kārtās. Mēs varam viens otram nodot savas zinātības, un mēs zināsim to visu bet eh, tas ir tas maģiskais pie zinātībām, ne jau pie datiem. Es pats personīgi domāju, ka eh, lielākā daļa eh, datu, kas iet ar internetu, tie jau nav personīgie dati, bet uz datiem balstītā ekonomikā mēs varam nodrošināt aizsardzību, mēs varam nodrošināt dažādus kiberdrošības līmeņus, lai izmantotu datus droši, veselīgi, veselībā, pētniecībā un zinātnē. E, un es domāju, ka tādā gadījumā mēs arī varam vienoties par datu izmantošanu, nodrošinot gan privātumu, gan Eiropas e, vadību. Paldies, saka priekšsēdētāja Komplinotrī kundze, lūdzu, viena minūte. Uh, Paldies. E, e, šajā laikā Eiropas Savienības ekonomikai nav daudz ko piedāvāt. Paskatīsimies, kas notiek mūsu birojos, vai mēs izmantojam Eiropas aparatūru, vai mēs izmantojam Eiropas programmatūru. Eiropā ir jāsaņemas, jo citādi mēs tikai e, neko neražosim, tikai iegādāsim Āzijā ražotas preces ar ASV saturiem, bet mēs spējam, mēs varam, piemēram, infrastruktūra kultūras komponentes vai arī mūsu datorspēles. Eh, šajā ziņā mēs esam vadošie visā pasaulē bet tomēr Eiropas Savienībai ir vajadzīga vienotā digitālā tirgu, vienoti standarti un vienoti datu aizsardzības eh, likumdošana. Eh, tas palīdz eh, mazajiem uzņēmumiem, jaunajiem uzņēmumiem un arī parastajiem iedzīvotājiem. Mums ir iespēja izveidot Eiropas Savienību par rosīgu dalībnieku digitālajā tirgu visā pasaulē. No datu aizsardzības varētu arī izveidot sava veida Eiropas firmasīmi. Uh, Mēs varam vērst Eiropas Savienību par rosīgu dalībnieku, eh, radīt jaunu, miljoniem jaunu darba vietu, bet jārīkojas un tagad paldies, un tagad pusotra minūte Rūbekungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mēs esam fascinējošā laikā, kad mēs pārceļamies no reālās pasaules virtuālajā pasaulē, realitāte atspoguļojas virtuālajā pasaulē, un ļoti liels izaicinājums ir atrast visu visus algoritmus un matemātikas pamatus, lai norientētos jaunajā pasaulē. Tāpēc arī nepieciešams izstrādāt jaunu platformu matemātikai, informātikai un algoritmiem, eh, kas balstītos eh, tieši šajās te uz eh, eh, datos un lai tādējādi būtu spēcīgi. Eh, pat labam dienā tiek izsūtītas divi miljardi ēpastu un tiek radītas tādas zināšanas, kā tas agrāk nekad nav bijis. Mums ir 800 miljoni tvīti, vairāk nekā miljards ierakstu Facebookā un nekā 30 miljardi WhatsApp ziņu. Un kur nu vēl visi mobīlie telefoni un, un biti, ko mēs mēs saražojam, e, to ir vairāk nekā smilšu graudeņu uz mūsu pasaules. Tādā veidā mums pavēras jaunas pasaules, iespējas. Pagājušajos gados datu apjoms ir dubultojies, un, protams, ka datu apjoms un datu analītika, e, lai izdomātu to, kas ir saistīts ar datiem un kādas iespējas, tas ir jauno laiku zelts, un tas ir iespējas jauna darba vietu radīšanai. Tāpēc es apsveicu komisāris kundze mūs ar sasniegto un mums ir jākļūst ātrākiem, labākiem un efektīvākiem. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Lauristins kundze vienu minūte. Paldies! es izmantošu iespēju uh, runāt uh, igauniski, jo šajā jomā mums ir labi sasniegumi. Uh, ir patiešām nodrošināts labs statistikas pārskats par norisēm ekonomikā un arī digitālās ekonomikas indeks un tā tālāk. Bet um, paskatoties dziļāk, mēs redzam, ka dažādas Eiropas valstis ir dažādā attīstībā attīstības līmenī. līmenī. Itālija, Grieķija, eh, Ziemeļvalstis eh, vai Bulgārija mēs redzam, ka ir ļoti dažādi paradumi eh, datoru izmantošanai. Mans jautājums būtu, vai izglītība un tās zinātības, kas mums ir nepieciešamas, uh, lai varētu veiksmīgi strādāt šajā te jomā. Eh, izglītība ir dalībvalstu kompetencē, tomēr, lai process pātrinātos, mums ir nepieciešama arī kopīga eh, pieeja. Tāpēc mums vajadzētu dot eh, arī Eiropas līmeņa kompetence šajā ziņā. Un tad ir jautājums, kādā veidā mums izveidot uz datiem bazētu ekonomiku, kas būtu laba Eiropas nākotnē visām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētājs. Digitālie dati un visas pārējie jomas patiešām progresē milzīgos apjomos. Kā jau komisija akcentēja eh, savā komunikē, eh, šai te ies, eh, attīstībai ir liela ietekme uz visādām jomām, sākot no veselību, beidzot ar vidi, transportu un tā tālāk. Tāpat arī tas ir pozitīvi iespēdo uzņēmumu potenciālu un jaunas uzņēmēju darbības iespējas. Uh, Eh, un tā ir vesela jauna joma, joma eh, kur Eiropas Savienībai patiešām ir jārīkojas ļoti ātri, tīpaši arī, lai izlīdzinotos ar ASV un eh, tam līdzīgi. Tikpat eh, svarīga ir arī koordinā, standartu koordinācija eh, platjoslas internete, ātrgaitas internete, pētniecība un citas lietas. Paldies! Šogor kungs, jūs pieņemsiet zilās kārtības jautājumu? No nu, Rūbiga kunga. Es eh, gribēju pateikties Tas bija ļoti precīzi par tēmu. Vai jūs domājat, ka ar jauniem meklētāju serveriem mēs uh, varam uh, pavērt jaunas iespējas pilsoņiem, uh, uzzināt, kur nonāk viņu dati? Un arī maziem uzņēmumiem, ģimeņu uzņēmumiem īpaši grūti kontrolēt šo datu plūsmu, varbūt tas viņiem ļoti palīdzēs. Uh, Atbildi jā, protams, mazākiem vienmēr grūtāk cīņā pret lielākiem. Tā ir tāda mūžīga problēma. Paldies! Tas noslēdz ziņojuma, diskusiju par ziņojumu. Sāksim brīvā mikrofona procedūru un Redz kundze būs pirmā runātāja. Paldies, eh, priekšsēdētāju komisāru kungs. Lielie dati var ietekmēt sabiedrību, ja tos piemēro adekvāti un atbildīgi. Un adekvāti ir ļoti svarīgi, jo te izskanēja ļoti satraucošas domas, piemēram, par bēgļu skrīningu. Visiem vajadzētu būt labumu guvējiem šai procesam, kā Bonīkungs teica, Eiropai nepieciešama eh, atvērta, inteliģenta infrastruktūra un taisnīgi spēles noteikumi. Es biju pārsteigta izlasot komisijas dokumentā, ka tikai publisko interešu aizsardzības organizācijām tiek piemēroti autortiesību noteikumi, izmantojot lielos datus. Kā var veikt šādu ierobežojumu, kad tik daudz uzņēmumu cieš no uh, novērcojušā likumā par autortiesībām. Kā tad var būt no vienas puses par lieliem datiem un uh, uh, iestāties par tādu piemērošanu, kas nav atbilstoša mm, autortiesību likumam. Šie lielie dati ir būtiski simtiem tūkstošiem uh, autortiesību uh, turētājiem un īpašniekiem, un tikai piemērojot noteikumus bez ierobežojumiem, mēs varam pilnībā izmantot lielo datu potenciālu. Paldies, Pulčakungs! Nākamais. Pateicos par iespēju izteikties. Daudz aspekti te, te jau tika pieminēti datu ekonomikas aspekti, sākot ar privātiem datiem, datu aizsardzību, uzņēmumu datiem un to aizsardzību, autortiesībām un to aizsardzību. Tad izskanēja arī lūgums būt elastīgākiem. Paliek viens jautājums. Autortiesības pret nepieciešamību ātras piekrišanas procedūrai uh, tādu darbu izmantošanai, ko sargā autortiesības, uz ko attiecas autortiesības. Šie divi aspekti ir jālīdzsvaro, jo tie abi ir ļoti svarīgi. Un šī pagaidām ir Eiropas Savienības vājā vieta, jo mums nav izveidots patiesi kop kopējs tirgus, un te joprojām daudz juridisko šķēršļu. Paldies, Blanku Lopes kungs. Viņš nav klāt. Tad, kad Puto kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Man bija vairāki jautājumi par um, lieliem datiem, to piemērošanu. Es aplūkoju ekonomiku un uh, sabiedrisko veselību kā sektorus. Un mani tiešām satrauc, kā uh, bezvadu internets ietekmē veselību, šie signāli, ko tie nodara organismam. Vajadzētu rūpēties par drošiem pakalpojumiem jāskatās, lai tas viss uh, paliek līdzsvara un saskan ar pamata tiesību hartas noteikumiem, jo digitālais tirkus attīstos un mums jārūpējas par pilsoņu drošību. Pirms uh, trim dienām ANO uh, cilvēktiesība augstas komisārs izteicās un teica, ka ļoti rūpīgi uh, jāiet uz priekšu, jāvirzas uz priekšu uh, šajomā RPI, un uh, varbūt komisāra, komisijā varētu kaut ko precizēt. Paldies, un pēdējais būtu Marijas kungs. Pateicos, bieži sakām, ka nauda, ko iegulda IT tehnoloģijās, daudz mazāk salīdzinot ar investīcijām ASV un Japānā. Bet Eh, mēs šo plaisu skatām nesalīdzinot algas, vajadzētu pielāgot uh, likumdošanu uh, pārobežu IT tehnoloģijās un uh, izlīdzināt šīs atšķirības, sargājot dalību valstis. Jāaptur turpmākā tirgus liberalizācija šādiem pakalpojumiem. TISA projekts. Virzot tos priekš jāapzinās riski, ko digitāla ekonomika rada darba ņēmējiem attiecībā uz darba vietām, sociālo un psiholoģisko veselību. Šīs lietas nav pieminētas mutiskajā jautājumā, es tās gribēju papildus pieminēt. Paldies! Tas noslēdz brīvā mikrofona procedūru un eh, noslēgumā. Uh, Komisijas vicepriekšsēdētājs Ansipa kungs atbildēs uz komentāriem. Thank you very much, Madam President, uh, honorable members. Uh... Paldies, uh, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Paldies uh, par visiem komentāriem. Eiropas uh, komisija apņēmusies maksimizēt um, uz datiem balstītās ekonomikas uh, labumus un uh, attīstīt uh, tās potenciālus. Piekrītu uh, cienījamai Vikijai Fordas kundzi, kas teica, ka publiskas iepirkums, kas ir caurskatāms, piedāvā daudzas priekšrocības mūsu ekonomikai. Ja E publisko iepirkuma procedūru varētu īstenot, mēs varētu ietaupīt 50 miljārdus eiro gadā, kas ir milzīga summa. Mums eh, tādas naudas nemaz nav. Grūti iedomāties. Ja mums būtu elektroniskie rēķini, elektroniskā grāmatvedība, elektroniskie paraksti, tas viss ļoti palīdzētu. Protams, jārūpējas par privātumu, datu aizsardzību bet jābūt arī brīvai datu plūsmai Eiropas Savienībā. Nu, jābūt atvērtiem datiem Eiropas Savienībā. Visiem uzņēmumiem tas jāapzinās. Jānodrošina piekļuve datiem, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. digitālā plājas ir kaut kas, kas tiešām problemātiski šobrīd ES. Un tas neskar tikai un vienīgi dalību valstis, tas skar arī dalību valsts iekšieni. Ir dalību valstis ar ļoti augstu IT līmeni, bet vienas valsts ietvaros mēs redzam ka, teiksim, situācija lielpilsētās ir viena un lauku reģionos pavisam cita. Situācija attiecībā uz vīriešiem viena, uz, uz sievietēm cita, attiecībā uz jauniem cilvēkiem viena, uz veciem cilvēkiem citam. Tas viss ir jālabo. Man viena minūte, man šķiet, un es jau divas ar pusi izlietoju, bet, um, nu, atvainojiet, man tagad vienkārši nav laika, varbūt, lai tā detalizēti visu aplūkotu, bet mums būs normatīvie priekšlikumi gadu laikā. Tie tiks sagatavoti. Mums eh, vispār jāsteidzas. Un jā, es piekrītu, ka ir riska faktori, bet uh, galvenais risks ir zaudēt šajā cīņā. Un tāpēc mums jāsteidzas. Paldies jums par šo diskusiju. Es ceru, ka mēs ātri virzīsimies uz priekšu ar uh, līdz uh, likumdevējiem, veidosim apstākļus uh, plaukstoši ekonomikai, balstīt uz datiem, piesaistīsim arī privātu sektoru, publiskas organizācijas un individus. Paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem. Šī diskusija tiek slēgta. Saņēmu rezolūcijas priekšlikumu.